Dārgie kolēģi, es jums piedāvāju eh, sekojuši izmaiņas darba kārtībai sestais punkts - balsojums par kopējo eh, procedūru eh, iekšējai Eiropas Savienības aizsardzībai ir jāatliek. Septītais punkts par rezolūcijas priekšlikuma prezentāciju par aizsardzības pienākumu. Uh, um, pienācīgumu attiecībā uz ASV aizsardzības vairogu. Tas būs 20. punktā. 8. punkts par prezentāciju par uh, atlikušo noteikumu ieviešanu Schengens akī attiecībā uz Schengens informācijas sistēmu Republik Bulgārijas un Romānijas republikā ir jāatliek. Ja nav iebildumu pret darba kārtību, tad darba kārtība ir pieņemta. Kolēģi, lūdzu eh, ņemiet vērā, ka šodien tulkojums būs pieejams visās valodās, izņemot dāņu, maltiešu un eh, gēlu eh, valodu. Lietuviešu valoda būs pieejama tikai pasīvajā režīmā. Koordinātoru ieteikumu atbalstīšana saskaņā ar 205. reglamentu pantu koordinātoru eh, dokuments par eh, rakstiskajām procedūrām no 20. marta var tikt atraksts rakstiskajos dokumentos. Vai komiteja atbalsta šos komit koordinātoru ieteikumus saskaņā ar 205. pantu? Balsošanas laiks šodien eh, sāksies 10.45. Lūdzu nodrošiniet eh, to, ka jums ir līdzi jūsu elektroniskās balsošanas kartes. Tad tagad sāksim runāt par situāciju Ungārijā saskaņā ar Eiropas parlamenta 17. māja rezolūciju no pagājušā gada. Dargie kolēģi, 2017. gada 17. maijā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par situāciju Ungārijā. Desmitajā pantā parlaments aicināja Libe komiteju uzsākt procedūru, lai izveidotu speciālu ziņojumu attiecībā uz plenārsēdes balsojumu, lai uh, aicinātu padomi rīkoties saskaņā ar 7.1 pāntu Eiropas Savienības dibināšanas līgumā saskaņā ar mūsu reglamentu 83. pāntu. Uh, Sargentīnī kundze tika iecelt par referenti 2017. gada 11. jūlijā, un kopš tā laika viņa ir strādājusi pie sava ziņo projekta sagatavošanas. Sargentīnī kundze šodien stādīs priekšā savu uh, ziņojumu. Lūdzu, jūs varat izteikties. Paldies priekšsēdētāji un e, prieks redzēt jūs šodien priekšsēdētāji krēslā. Kolēģi, kamēr es runāju, šis uh, Eh, ziņojums jums tiek izdalīts uz papīra, un es sākšu ar atvainošanos par to, ka eh, savu sarunu sākam šādā atšķirīgā veidā. Tas ir tāpēc, ka šī ir pirmā reize, kad parlaments uh, pirmo reizi strādā pie ziņojuma saskaņā ar 7.1 pantu, un to, uh, lai visi to uh, Eh, saprastu, mēs to izdalīsim arī žurnālistiem šo ziņojumu, un tas nebūtu mm, bijis, eh, nebūtu labi, ja mēs to darītu pirms to būšu prezentējis šeit, un tāpēc mēs šādu procedūru izvēlējāmies. Šobrīd eh, jūs saņemat to arī jūsu ēpastā un arī papīra veidā, un šī nav pēdējā reize, Kad par to diskutēsim, šī e, nav galīgā viedokļa apmaiņa, tā būs vēl vēlāk. Mēs atvēlēsim pienācīgu laiku, tāpat kā mēs atvēlējam pienācīgu laiku šī ziņojuma sagatavošanai. Kā jūs teicāt, priekšsādātais kundze par to tika izlēmts 2017. gada maijā. Un tas bija 14. aprīlis, šodien ir 14. aprīlis, tātad e, ir ilgs laiks pagājis, bet tas ir e, process, ko nedrīkst uh, sasteigt. Eh, mums bija jāatrod arī kaut kāds rīcības veids, kā sastādīt šādu ziņojumu, jo tāds nekad nav sastādīts. Kas tad ir jūsu priekšā? Jūs priekšā ir ziņojums, kas balstās eh, uz komisijas piemēru. Uh, Tas ir, eh, kad eh, komisija sāka 7. pānta eh, procedūru pret Poliju. Tātad mums ir rezolūcijas projekts, kas ir diezgan īsa, pēc tam ir diezgan visaptvarošs pielikums, un tur ir saturiskie jautājumi, pie tā pievērsīšos. Un tad ir mans paskaidrojums, kurā es izklāstu, ko mēs esam izdarījuši, un es pastāstu, kā šādam procesam vajadzētu izskatīties, uz kādu pamatu es strādāju, un tad uh, Mēs eh, turpinām strādāt, un eh, šis parlaments pirms eh, dažiem gadiem izlēma, ka referents var pievienot ziņojumam arī sarakstu ar visiem cilvēkiem, ar ko viņš ir ticies, un to es arī izdarīju, pievienoju šādu sarakstu ar visiem, ar kur esmu tik, kuriem esmu tikusies kā referente. Varbūt kāds tur pietrūkst, bet tas ir tāds vispārējais ieskats. Ir četri atzinumi, kuri mums vēl būs jāiekļauj ziņojumā. Vienu jau konsultētu komiteja nobalsoja, pār, pārējie trīs ir uh, iesniegti budžeta kontrolas komiteja, kultūras komiteja un dzimumlīdztiesības komiteja. Uh, ir iesnieguši savus atzinumus. Un es sākumā gribētu pateikties šīm komitejām par to, ka tās uzņēmās šo uzdevumu iz, uzrakstīt šos atzinumus par tiem jautājumiem, kas ir attiecīgo komiteju kompetencē, jo tieši tādu iekļaujošu procesu es veidojos, vēlējos veidot. Šī ziņojuma aptvērums, un uh, gribu to precizēt, jo uh, laika gaitā man bija daudz sarunu, un ir cilvēki, kas iedomājas, ka ja eh, kāds jautājums tiek skatīts pārkāpuma procedūrā un procedūra ir pabeigta, tad tas vairs nav eh, uz sarunu galda, bet tā tas nav. Parlaments ir noteicis sev uzdevumu, un mēs eh, raugāmies uz to, kā visus tiesiskuma, demokrātijas un pamatiesību aspektus varētu skatīt, kā tie viens otru ietekmē. Uh, mēs um, pamatojamies uz otro pantu, to es precizēju uh, pielikumā, ka mēs uh, vadījāmies pēc komisijas paziņojuma, kas precizē, ka septītais pants neatiecas tikai uz Eiropas Savienības likumdošanu. Un mēs skatījāmies arī uz to, kas tad uh, notiek. Jā, varbūt, ka ir atsaukt kaut kāda likumdošana, ir veikts izmaiņas, bet uh, um, ietekme ir. Un ļoti uh, svarīgs aspekts ir, kādu uh, ietekmi atstāja likumdošana, kas ir piedāvāta, uh, bet varbūt nav ieviesta. Uh, tai tomēr ir kaut kāda ietekme, pat ja tā vēl nedarbojas. Vēl par procedūru, tātad mums būs uh, pilnvērtīgas. Uh, debates, viedokļu apmaiņa, un, eh, ja nemaldos, tad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. maijs, un balsot komitejā mēs varētu jūnijā un plenā sēdē septembrī. Jūnijā mēs raugāmies, eh, lai būtu um, vienkāršais vairākums, un septembrī būs vajadzīgs plašāks vairākums. Es nonācu pie secinājumu aplūkojot visus uh, ziņojumus, kurus ir sastādījušas komitejas, uh, īpašie sūtņi, augstie pārstāvji, un uh, diskutējot ar iesaistītajām pusēm Ungārijā, Strasbūrā un Budapeštā, ka mēs tiešām runājam par to, par ko ir runa 7.1 pantā. Skaidrs risks, ka dalība valsts varētu pārkāpt uh, vērtības, kas ir uzskaitīts otrajā pantā. Un es pie šī secinājuma nenonācu tā viegliprātīgi, un tas ir tiešām šokējoši konstatēt, cik daudz brīdinājumu ir uh, izteikti kopš 2010. gada par tik daudziem jautājumiem. Pieminēšu tikai dažus. Mums ir uh, bijušas sešas konstitucionālās izmaiņas kopš 2012. gada. Ir problēmas ar konstitucionālajām tiesām, kuru kompetences tiek ierobežots. Parastajām tiesām uh, ir uzlikta spēcīgā kontrola no izpildvaras puses, tātad zaudēta daļa neatkarības, vārda brīvība, eh, mediju likums, ideja par nelegālu mediju saturu, ir uh, eh, neobjektīva mediju padome, neobjektīva mediju padome. Uh, Un eh, ir arī eh, valsts uh, iejaukšanās, te ir runa par uh, akadēmisko brīvību un uh, ticības brīvību. Tātad reģistrētās baznīcas tiek tā kā vairs nav reģistrētas, tad ir pulcēšanās brīvības, NVO likums, kas ir ietekmējis negatīvi iespējas NVO darboties. Uh, un kas vēl nav pieņemts, kas vēl nav nobalsots, bet tas parāda, cik uh, tas tomēr ir ietekmīgi, kas ir piedāvāts, ir tas, ko va Ungārijas uh, valdība sauc par stop Soros likumdošanu. Tas ietekmē uh, nevalstiskās organizācijas. Ir pasliknējusies atmosfēra, uh, runājot par uh, neiecietību pret romiem, ir problēmas ar migrantu un bēgļu tiesībām Priekšsēdētāji, mēs visus šos jautājumus esam skatījuši atsevišķi, bet mums ir jāskata tas viss secīgi. Un šis ziņojums ir par to, kā Ungāri Ungārijā, um, ar kādu attieksmi viņi saskars no savas valdības puses, vai viņu tiesības joprojām ir aizsargātas, vai viņiem joprojām ir uh, Uh, valdība, kas uh, darbojas paredzama, vai ir juridiskā uh, paredzamība un noteiktība tajā, kā valsts attiecas pret pilsoņiem un kā tā darbojas. Un es secinu, ka tur ir uh, nopietnas situācijas pasliktināšanās. Te nav runa par ietekmi no ārpuses, te nav runa par patvērumu meklētājiem vai par migrāciju. Te ir runa par Ungāru tiesībām uh, Uh, saņemt uh, pienācīgu attieksmi no savas valsts puses. Un ja tas tiek aizskārts, tad es domāju, ka mums kā Eiropas parlamentam ir pienākums rīkoties, un es gribētu šeit norādīt arī uz padomu un komisiju, parādīt, ka Eiropas vērtības ir nozīmīgas. Paraudzīšos, vai Eh, pastāstīja par visiem vispārīgajiem aspektiem. Es domāju, priekšsēdētāji pie tā arī eh, šobrīd palikšu. Es saprotu, ka es nevaru eh, cilvēkiem likt to visu tagad izlasīt. Gribu pateikt, ka visas atsauces ir uz citu ziņojumiem. Uh, Nekas eh, šajā ziņojumā nav mans viedoklis. Tas viss ir balstīts uz eh, informāciju, ko es esmu savākusi, un es gribētu šim ziņojumam pieiekt pēc iespējas uh, faktuālāk. Un uh, es uh, ar uh, vilšanos konstatēju, ka mēs uh, balstāmies uz ECO, uz ANO, uh, uz uh, Venēcijas komisijas uh, informāciju un Eiropas Savienības uh, iestādes pietiekami daudz neuzņem šo jautājumu risināšanu. Tātad savā skaidrojumā, paskaidrojumā es uzsveru to, ka iniciatīvu, kuru uzņēmās šis parlaments, uh, izveidot uh, Eiropas demokrātijas un tiesisku mehānismu, ka tas ir izšķirīgi svarīgi. Paldies, paldies par šiem ievadvārdiem. Tagad eh, sāksim diskusijas. Došu vārdu koordinatoriem. Roberta Mēcola, Anna referenta, lūdzu. Liels paldies, Barbara. Kā jau mēs tikko dzirdējām, šī komiteja ir saņēmusi uzdevumu izpētīt situāciju Ungārijā un uh, piedāvāt eh, savu vērtējumu, vai šeit ir risks, kurā tikt pārkāptas Eiropas Savienības vērtības šajā valstī. Tas ir tas, kas tagad notiek. Mēs neesam uh, tagad uh, ķērušies pie Ungārijas apvainošanas. Mūsu galvenais vēstījums ir pieturēsimies pie faktiem. Mēs nekad neesam klusējuši, aizstāvot tiesiskumu Eiropas dalību valstīs. Uh, un, mēs nevēlamies, lai um, kaut kāda vēlētāja daļa tiktu ignorēta. Es esmu vērsusies arī pret savu valstu un savu politisko partiju, ja kaut kas tiek pārkāpts. Un tāpēc uh, mēs uh, lielā mērā esam atbalstījuši pūliņus, lai komisija izveidotu uh, demokrātijas, tiesiskumu, pamatiesību uh, instrumentu. Tādējādi eh, par eh, eksperti strādā pie tā, kā aizsargāt eh, pilsoņus, un mērķis ir novērst pamatiesību pārkāpums un nevis tikai reaģēt katrā situācijā. Tikko uzklausīju Judītes teikto ļoti uzmanīgi, un esmu bijusi arī visās ēnu referents sanāksmēs. Uh, Mans viedoklis vienmēr ir bijis tāds, ka šim ziņojumam jābūt īsam un precīzam un jābalstās tikai uz faktiem. Tātad jebkāda politiskā retorika vai maldinoša informācija um, nav, nedrīkst tikt iekļaut šajā ziņojumā. Ta, to mēs esam parādā mūsu kolēģiem, kas deva mums šo uzdevumu, bet arī Ungārijas pilsoņiem. Mums ir rūpīgi un objektīvi jāvērtē situācija viņu valstīm. Tas tā arī jādara. Kā jau tikko dzirdējām, bijis vēl viena, būs vēl viena ziņojuma oficiāla prezentācija Libe, kur mums būs iespēja paust savas domas un arī bāžas detalizētāk. Man sākotnējā reakcija ir. Uh, tāda, ka ir virkne punktu, kas nav tieši saistīti ar uh, tiesiskumu Ungārijā. Protams, jebkas, kas apdraud konsulāru sistēmu, proti tiesu neatkarība uh, un citi jautājumi ir svarīgi pīlāri Eiropas demokrātijā, bet uh, citi punkti, piemēram, kas ir saistīti ar datu aizsardzību vai sociālo tiesību interpretāciju, tas, mūsuprāt, neietilpst uh, šajā ziņojumā, tas nebūtu jāiekļauj. Mēs uh, to visu paturēsim prātā, vedot sarunas par šo dokumentu, lai nodrošinātu, ka šī procesa rezultāts tiešām atspoguļo to, kas notiek Ungārijā uz vietas, un uh, lai varētu pēc iespējas labāk palīdzēt Ungārijas pilsoņiem un iestāties par Eiropas Savienības vērtībām. Es labprāt sadarbošos ar referentu un pāriem N referentiem. Paldies, Roberta! Tagad Ana Gomeša aizstās uh, Josefu Vaidenholceru. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es ļoti priecājos jūs uh, redzēt priekšsēdētājs uh, amatā. Paldies Argentīnī kundzei par ļoti skaidru un koncentrētu uh, ziņojumu. Attīstība Ungārijā ir novedusi pie būtiskas pasliktināšanās pēdējo desmit gadu laikā, kas skar tiesiskumu, demokrātiju un dažādas citas tiesības. To ir apstiprinājuši dažādi uh, Eh, avoti arī eh, šajā parlamentā par to ir runāts. Eh, Akademiskā brīvība, runas brīvība, cilvēktiesības, migrantu tiesības, brīvība pulcēties ir aizliegumi pilsoniskās sabiedrības organizācijām tikties un aktīvi strādāt. Romu. Um, ebreju un LGBT e, cilvēktiesības ir ierobežotas. Tiesiskuma institūcija un citu institūciju tiesību ierobežošana, kā arī daudzi citi elementi un tēmas, kas, kuros situācija ir pasliktinājusies. Un tikai šogad Olaf ziņojumā ir norādīts uz ES struktūra fondu korupcijas sistēmu veidā un premjerministra Viktora Orbana ģimene gūs labumu no šiem fondiem. Viss kopā tas nozīmē, ka rodas sistēmisks tiesiskuma apdraudējums. Un tagad par tiesībām un a, demokrātiju. A, jā, runa nav tikai a, un vienīgi par vēlēšanām, bet par vēlēšanām runājot, ir bāžas par uh, godīgumu. Vairāk nekā 700 vēlēšana apgabalos tika konstatēti pārkāpumi. Fidesz Orbán partija uh, saņēma priekšroks attieksmi un uh, opozīcijas tiesības tika ierobežotas. pārklājās valsts un vadošās partijas resursu izmantošanas aspekti un daudz, cit, daudz citu pārkāpumu. Tāpat arī ir jāsaka, ka tikai 24 stundas pēc vēlēšanām Ungārijas galvenais rabīns atkāpās un bija lielākā ikdienas avīze pārtrauc iznākt un arī viena no lielākajām radiostacijām pārstāja raidīt. Mēs nevaram un nedrīkstam klusēt tad, kad runiet par otrā pantu pārkāpumiem līgumā un kad tiek pārkāptas pamatiesības. Sarģetīnī kundzes ziņojumi ir atsauksmes 17. māja rezolūcija, kurā lielākā daļa šeit parlamentā jau runāja par pārkāpumiem cilvēktiesību jomā. Līdz ar to mēs esam pilnībā par to, lai septītais pants tiktu aizsākts, un mēs Eiropas parlamentā aizstāvam pamatiesības. Mēs nopietni uh, izturamies pret otro pantu uh, LSD, un mēs domājam, ka jābūt ir konstruktīvai attieksmai, un tiešām arī mana personīga attieksme ir tāda, ka šis riska uh, faktors šeit ir vairāki pārkāpumi, skaidri pārkāpumi, ir sistēmisks demokrātijas tiesiskuma un pamatiesība apdraudējums Ungārijā, un ir tiešām pienācis laiks uh, lai padomu komisija darboties. Un arī es personīgi darbošos. Un ir tikai viens uh, skaidrojums, kādēļ uh, līdz šim nav uh, bijusi skaidra darbība. Tas ir tādēļ, ka uh, tāds partija ir aizstāvējis Viktoru Orbanu. Tagad paldies, tagad Jureka kungs EKR vārdā. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chcę. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu teikt paldies Sargentīnī kundzei. Viņa ļoti veiksmīgi uh, vadīja Libe komitiju, viņa ļoti uh, uh, labi arī uh, veica uh, priekšsēdētājs darbu, mēs varējām izteikties, dažādi viedokļi uh, tika uzklausīti. Gribu teikt sirsnīgi paldies par to. Uh, Un līdz ar to man arī nav jāapšauba tas un tā informācija, kādu Judita izteica un arī viņas secinājumi. Taču par šo informāciju runājot. Tā informācija, kuru mēs saņēmām strādājot, mēs tikāmies ar dažādiem lietpratējiem, mēs tikāmies ar Ungārijas pārstāvjiem. Diemžēl šī informācija un šie pārmetumi nav apstiprināti. Es esmu piedalījies visās mūsu sēdēs, esmu uzdevis jautājumus, es esmu uzdevis jautājumus eh, eh, lietpratējiem, kas pārstāvēja dažādas jomas. Un es tiešām gribēju pārliecināties, vai šie pārmetumi attiecībā uz Ungāriju apstiprinās, bet diemžēl šie pārmetumi nav apstiprinājušies. Daudzi kolēģi izteica pārmetumus, bet tie nekad nav apstiprinājuši. Nu, piemēram, informācija par to, ka NVO uh, situācija ir pasliktinājusies. Nu nē, tikai tie, tās NVO, kas saņēma lielas summas no ārzemēm, tām jāsniedz informācija par šiem finanšu līdzekļiem. Un kas tad ir pārsteidzoši? Mēs gribam zināt, ko uh, Putins vai Sorošs uh, finansē Eiropā. Sorošs sāk tādu uh, centralizētu uh, darbību, un tas ir sarežģīti ne tikai Ungārijai, bet Izrēlai un arī Itālijai. Tas nav izņēmums, tas ir standarts. Standarta situācija. Un katra valsts, kas grib aizstāvēt savus, savu suverenitāti, var uh, prasīt informāciju par finansēm. Otrakārt. Ungārijas ārējās robežas aizsardzība ko mēs konstatējām, nelegālā migrācija ir sarežģīta problēma. Ungārijā bija tās pašas problēmas, kā visas citas valstis, kas atrodas pie ārējām robežām. Un vēl viena problēma - Romu pil, uh, pilsoņu daļas integrācija un Romu bērnu integrācija lēšana skolā. Tā ir uh, problēma, un ar to saskaras uh, pusi no ES dalību valstīm, tostarp arī Ungārija, un tā ir liela problēma visur. Nu, nav tādas, uh, tāda pamata uh, īpaši vērsties pret uh, Ungāriju Romu uh, jautājumā. Varbūt, ka drīzāk mums vajadzētu palīdzēt. Uh, Tā tad es domāju, ka mums jāpadomā par vienu jautājumu. Tas, ko Roberts sākumā teica, vairākumam nevienmēr ir uh, tiesības, un to mēs arī nevaram uh, aizmirst šeit Eiropas parlamentā. Jā, es saprotu, ka sajūta ir laba, jā, tiek pārstāvēts uh, vairākuma viedoklis, un ka ir tādas sociālas, sociālas vairākuma. Uh, uh, tiesības. Ja vairāk kārt uh, atkārto vienu teikumu, tad domā, ka tā ir uh, patiesība. Jā, to visu var saprast, taču vairākumam nav uh, visā taisnība, un arī vairākumam parlamentā šeit nav uh, taisnības monopols. To, ko mēs uh, redzam tagad par Ungārijas vēlēšanām, runājot, mums vienkārši jānovērtē šis rezultāts. Tās ir vispārējais tiesības, un Ungāriem ir tiesības vēlēt tā, kā viņi grib. Ir arī ļoti lielas kultūra atšķirības. Mēs domājam, ka mūsu tiesības ir universālas. Mums ir atšķirīga vēsturiskā pieredze. Taču mums augsti jāvērtē citu viedoklis, un to pašu mēs sagaidām arī no citām valstīm. Lielas paldies! Tagad uh, Intfeldes kundze, kas aizstāja Lui Mišelu. Paldies, priekšsēdājs kundze. Nu, turpinot to, ko Jureka kungs tikko teica. Vai šeit ir kultūras vai politiskās atšķirības starp politiskajām partijām, starp valstīm? Jā, tādas ir. Bet ir daži pamatprincipi, kas, uh, uz kuriem balstās Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir vērtības apa savienība un likumības savienība. Un pēdējo astoņu gadu laikā Orbán valdība to nav ievērojusi. Un es gribētu pasvītrot. Citi arī to uzsver. Šeit runa nav tikai par Ungāriju, jo Ungārija ir vairāk nekā Orbán kungs. Pat Fidesz ir vairāk nekā tikai Orbán kungs. Bet viņam atļāva izpostīt šajā valstī demokrātiju, tiesiskumu, demokrātija. Es piekrītu secinājumiem, kādi, kādas ir izteikusi referenti, ka Ungārijā ir nopietnas risks, ka tiek uh, neievērotas tās tiesības, balstoties uz kuriem ir dibināta Eiropas Savienība. Un es domāju, ka, ka visi fakti šeit ir uzskaitīti. Mēs to arī esam agrākās rezolūcijās uzsvēruši, un katreiz, kad mēs uh, diskustējam par atsevišķiem pasākumiem, ko uh, ir vai nu uh, Orbán kungs uh, sācis vai piedāvājis vai atsākts, viņš praktiski nu, tādu tā kā spēli spēlē. Viņš uh, izmanto tādu tā kā sa, uh, sadrumstalotības taktiku. Bet soli pa solim uh, tiesiskums un pamatiesības tiek uh, uh, samazināts apjā, apjomā. Un visi tie pasākumi, ko viņš ir sācis, tie skar visus uh, sektorus un patstāvīgi tie izmaina visu spēku samēru. Visi kritiskie uh, viedokļi ir apklusināti, pat izglītības uh, sektorā tas sāks. Bērniem sāka mācīt nebūt uh, kritiskiem, lai viņiem nebūtu atšķirīgs viedoklis un neatkarīgi no visiem likumdošanas pasākumiem. Visas šīs naida kampaņas, ko Orbán kungs ir sācis, tas ir uh, valdības galva Eiropas Savienībā, un viss vis šīs naida akcijas un naida kampaņas ir pretīgas. Tādam nav vietas Eiropas Savienībā, un jautājums, kurus mums jāuzdod ir mums pašiem. Tas ir ne tikai par pantu numur 7, bet jautājums ir tāds, ja Ungārija vēlētos iestāties Eiropas Savienībā šodien, vai mēs akceptētu uh, Ungāriju kā dalību valsti? Nē, mēs to nedarītu. Nu, padomājiet par to. Mēs, liekas, pat arī neesam pat šokēti. Uh, Mēs tikai pēc vēlēšanām secinām, ka bija plaši pārkāpumi un ka ēlēšanas nevar tikt vērtāts kā brīvas un godīgas Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu būt patiesi dziļi šokētiem. Un tā kā Anna Gomeša arī teica, un Judita teica, tas ir jautājums arī par Ungārijas cilvēkiem. Nu, morālā lietas puse un plašā korupcija, krāpniecība, iepirkumtiesību neievērošana, Eiropas fondu nepreiz izmantošana, finansējuma pārkāpuma, eh, Eiropas centrāla bankai un Eiropas komisijai vajadzētu pretīgāk skatīties, un, protams, arī Olaf. Atkal nav. Nu, man nav. Jā, kas bija viņai? Ah. Tātad situācija apdraud situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Es zinu, ka tāds partija ir ļoti sadalīta, ir dažādi viedokļi, daži kolēģi ir ļoti kritiski attiecībā uz Orbanu kungu tāpat, bet iemesls ir tāds, ka eh, tautas partija aizstāv eh, Orbanu kungu un Vēber kungs ir iedrošinājis un atbalstījis Orbanu kungu. Un viņam tiešām vajadzētu izvēlēties, eh, kāda ir viņa nostāja runājot par uh, vērtībām. Uh, Priekšsēdētais kundze, septītais pants ir, uh, to vajadzēja jau sen aizsākt, un mēs atbalstīsim referents viedokli. Paldies. Un tagad Marija Kristiāns Veržo vietā uh, uzstāsies uh, Tanelī kundze. Es uzstāšos Marija Kristīnas Veržjā kundzes vārdā. Viņa atvainojas, uh, ka nav šodien sēdē. Es gribētu pateikties Sargentīnī kundzei. Darbs ir paveikts ļoti uh, pamatīgi, tiek uh, vārtāti fakti, ļoti rūpīgi viņa izturs attiecībā uz konsultāciju procesu. Viņa uzklausīja ne tikai pilsoniskās sabiedrības. Uh, pārstāvis, bet arī starptautisko organizāciju pārstāvis, kuriem ir liela nozīme mūsu valstī. Nu, jāmin Venēcijas komiteja un arī ANO pārstāvi. Tika dažādi pasākumi organizēti arī uzklausīšanas, un uzklausīšana laikā m, mm, bija ļoti skaidri redzams, ka starptautisko organizāciju bažas ir kļuvušas plašāks. Nu, gal galā apkopojot varētu teikt, ka tiesiskums Ungārijā sistemātiski tiek apdraudēts. Un šobrīd a, situācija neuzlabojas. A, likums par nevalstiskām organizācijām, kas a, rūpējas par migrantiem, ir vērtēts kā bīstams, un šo vērtējumu ir veikuši startautiskas organizācijas. Jo šādā veidā tiek uh, novērsta integrācijas darbība, uh, kas būtu Ungārijas uh, labā un būtu nozīmīga, nozīmīga at, Ungārijas tālākai attīstībai, un tas arī ir nozīmīgs fakts vēsturē. Vērtējumi var būt atšķirīgi, taču, ja ir tādi jautājumi, kas nav, uz kuriem nav dotas atbildes, tad galu galā atklāti paliek jautājumi par uh, tiesiskumu. Kopš 2010. gada komisija. Uh, prasa soļus tiesiskam uzlabošanai, taču komisijas kavēšanās astoņu gadu ilgumā nav palīdzējusi, jo šādā veidā tiešām ir radusies neapmierinātība ar Eiropas tiesībām. Tas jāsaka par Ungāriju, tas jāsaka par Poliju. Un šādi ir radusies atkāpe no tiesiskas valsts sākumā vienā valstī, uh, Tad nākamajā. Un tagad jautājums ir, kā mēs rīkosimies, kādu stratēģiju mēs izvēlēsimies kā Eiropas institūcija. Tas nedrīkst būt atkarīgs no politiskās valdības piedarības. Dalību valstu darbībai jābūt korektai, bezparteiskai visos apstākļos. Un tā metodika, kāda ir izmantojusi Judita, man liekas, ka tā ir pareize. Mēs precīzi iepazīsimies ar uh, ziņojumu. Marija Kristīna to ļoti precīzi lasīs un arī iespējams, ka iesniegs grozījums. Nu, tik tālu tas, ko es gribēju teikt. Un tagad uh, Lebretona kungs, kas uh, uzstāsies uh, Peikunga vietā. Paldies priekšstādātājs kundze Saržantīnī kundze ziņojums ir ļoti nozīmīgs, jo viņš aicina 7. pāntu Eiropas Savienības uh, darbības uh, līgumā uh, sākt. Tas uh, nozīmē, ka šai valstī tika atņemtas balstiesības. Mani argumenti uh, nepārliecina. Trīs piemēri. Pirmais piemērs Ungārijai uh, likumu apturiesim sorus. Bet, ja mēs paraugamies, nu, tas nav nenormāli, ka uh, valsts grib organizēt da, organizāciju finansējumu, kas uh, aktīvi darbojas tās teritorijā. Uh, Tā kā tiek uh, izteikts aizdoms, ka Krievija to dara šeit pat, nu tad uzreiz visi met uz, barjorā, ba, uz barikādēm, bet ja mēs runājam par šo gadījumu, tad uh, tā tas nav. Es atbalstu Ungāriju šajā vēlmē nedaudz uzraudzīt, kas ietekmē to, kas notiek tās teritorijā. Otrs piemērs. Ungārija ir ar Serbiju un Horvātiju veikusi antimigrācijas pasākums. Nu, tad ir jāparaugās, kas ir noticis. 2015. Eh, gada septembrī 140 eh, tūkstoši migrantu uh, ieradās Ungrā, Ungārijā 460 dienā. Ko jūs gribat? Ungārija, kurā nav tik ļoti daudz iedzīvotāji, ir normāli, ka robeža tik slēgta un izveidot šies, šīs būvas, lai uh, uh, ierobežotu migrāciju, katrai tautai ir uh, tiesības uh, tā darīt. Es atbalstu Ungāriju, un ja ir uh, izaicinājumi, kas ir uh, lielāk nekā Ungārija var uh, pārvarēt, tad tie jārisina augstākā līmenī, nevis tikai jāpaina Ungārija. Un trešais ir migrantu uh, pārvietošanas plāns Junker. Uh, iesaistīts un Ungārija atsakās no tā un to nevar vainot, jo tā bija referendums par šo jautājumu. Ļoti skaidrs vairākums Ungārijas iedzīvotāji parādīja, ka viņi ir pret šo plānu. Nesen ar triumfu Orbanu pārvēlēja likumdošanas vēlēšanās. Un tad ir jādomā, vai mēs esam demokrāti vai nē. Es esmu demokrāts un prasu uh, ievērot Ungārijas iedzīvotāju suverenitāti un tiesības. Paldies! Ferāras eh, kundze nav ieradusies. Tāpēc eh, Inbergs kundze, varbūt viņa vēlas izteikties kā ainu referenti no FDD. Nu, viņa aizstāja ainu referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, arī Sargentīnī kundzei par sagatavoto ziņojumu. Jāsaka gan, ka tas tika sagatavots diezgan vēlu, man nav bijusi iespēja ar to pilnībā iepazīties bet eh, šķiet, ka ļoti daudz cilvēku šeit parlamentā uztraucas par to, ka Ungārija pašlaik rāda piemēru daudziem citiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Es eh, patiešām varu apsveikt Ungārus ar vēlēšanu rezultātiem. Mēs redzam, cik lielu atbalstu ir guvis eh, Viktors Orbāns. Mm, nesaprotu, kāpēc daudz uztrauc šī situācija. Uh, Un cilvēki priecājas par šo vadoni, tāpēc, ka viņš aizsargā savu tautu, viņš aizsargā savas valsts robežas. Nesaprotu, kāpēc pārējai Eiropai vajadzētu uztraukties par šo notikumu attīstību. Es saprotu, ka Ungārijai ir arī savas problēmas un izaicinājumi, tādi ir arī citām valstīm. Romi, migrantu integrācija, uh, Mēs varam konstatēt, ka citās valstīs Eiropā neklājas nemaz labāk attiecībā uz uh, migrantu integrāciju. Paskatīsimies uz šīm valstīm, kas ir uzņēmušas lielu migrantu skaitu. Ungārija norāda, ka ja tā nespēja pietiekami daudz cilvēku integrēt, tā arī nevajadzētu uzņemt tik lielu migrantu skaitu. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu apsveikt Ungāriju par uh, demokrātiskajām vēlēšanām. Lielas paldies! Tagad vēlētos dot vārdu Kingai Galai, bet te lūdzu ne vairāk par divām minūtēm. Mēģināšu to darīt. Pirmkārt, es vēlētos uzsvērt, ka Kopš 2004. gada darbojos šajā komitejā un kopš 2007. gada darbojos kā vicepriekšādātāja. Mums vajadzētu saprast, ka šādas procedūras, šādi procesi vēl nekad nav piedzīvoti. Mēs neesam nekad diskutējuši par šādu ziņojumu kā pašlaik. Un e, situācija arī ir tāda, ka šo ziņojumu saņēmām īsi pirms sanāksmes sākuma. Tas nozīmē, ka neviens nevarēja pietiekami labi iepazīties ar Sargentīnī kundzes ziņojumu. Tomēr es eh, vēlētos norādīt, ka esmu iepazinosies ar lielāko daļu no šī ziņojuma. Sargentīnī kundze runā par eh, vēlēšanām un par to, ka um, informācija nebija pieejama, uh, Mēs, eh, kā jau norādīju, nevarējām pietiekami labi iepazīties ar šo ziņojumu, tomēr, kas to vēlējās, varēja to vismaz pavērši apskatīt. Es vēlētos norādīt, ka tiesiskums ir demokrātisku vēlēšanu pamatā. Ja mēs eh, neakceptējam demokrātisko vēlēšanu rezultātus, mēs nevaram runāt par tiesiskumu. Neskatoties uz to, ko saka Intveldes kundze, OECD organizācija nav apšaubījusi uh, Ungārijas vēlēšanu demokrātiskumu. Tātad mēs nevaram šeit kaut kādā veidā mēģināt sākt apšaudīt eh, Ungārijas vēlēšanu demokrātiskumu. Mēs nevaram kaut kādā veidā noraidīt eh, Ungārijas pilsoņu gribu. 70% pilsoņu devās uz vēlēšanām, un vairākums pilsoņu arī apstiprināja valdību. Vai tad to nevar saukt par demokrātiju? Pat ja demokrātija jums nepatīk, tā ir jāakceptē, jo savādāk nevar vairs runāt nec par demokrātiju, nec par tiesiskumu. Šķiet, ka jūs mēģināt uz visu skatīties subjektīvi jūs eh, vēlties mūs eh, apvainot tikai tāpēc, ka mēs eh, nevēlamies akceptēt jūsu nostāju attiecībā uz migrantiem. Es domāju, ka jūs šeit kurinat naidu kampaņu pret Ungāriju. Ungārijā policisti mm, nevēršas pret demonstrantiem, tāpat arī neviens netiek nogalināts, bet jūs norādat, ka tikai un vienīgi Ungārija saskarās ar sistēmiskām problēmām. Šajā ziņāmā tiek runāts par veselu virkni problēmu, kas jau ir aizmirstas un ir uh, iegūlušas arhīvos. Uzskatu, ka uz daudziem jautājumiem jau ir sniegtas uh, pietiekamas atbildes. Vēlētos jautāt, kāpēc jūs uzskatāt, ka pārzinat eh, situāciju Ungārijā labāk par eh, Ungāru vēlētājiem, jo viņi taču tur dzīvo katru dienu. Jūs varat atsaukties, protams, uz starptautiskām organizācijām, nu, tūlīt beigšu savu uzstāšanos, bet jums vajadzētu vairāk iedziļināties šī ziņojuma tematā. Jūs visu laiku atsaucaties uz vienām un tām pašām NVO un uz uh, vieniem un tiem pašiem rakstiem presē. Šķiet, ka tas ir kļuvis par tādu kā šaubu nevis procesu, te ir runa par politisku spriedumu izteikšanu, absolūti neņemot vērā faktus. Paldies, tagad uh, Franks Engels, bet lūdzu neilgāk par divām minūtēm. Jā, mēģināšu. Šis ziņojums nav pirmais dokuments, kas uh, ir nonācis mūsu rokās par Ungāriju. Jau agrāk mēs esam pieredzējuši, ka šādos ziņojumos pārāk liela uzmanība tiek uh, uzvērs, pievērsta sīkām detaļām. Man um, pilnīgi neinteresē šādi sīkumi. Es arī m, mm, absolūti neuztraucos par atzīto baznīcu skaitu Ungārijā. Iespējams, ka tas ir daudz augstāks par uh, atzīto baznīcu skaitu Luksemburgā. Bet, uh, protams, ka šāds viņiem ir vajadzīgs, ņemot vērā m, mm, pēdējās iepriekšējās svētdienas vēlēšanas. Es, protams, arī akceptēju to, ka mm, vēlētāji piedalījās vēlēšanās plašā skaitā. 20% nobalsoja par Jobiku. Tas nozīmē, ka paliek apmēram 30% vēlētāju, kas mm, vēlē par sociālistiem, liberāļiem, zaļajiem, kas ir opozīcijā. Nu, šāda Partiju ainava diemžēl pastāv Ungārijā, un šo ainavu ir izveidojuši tieši vēlētāji, bet, protams, tam ir arī savs pamats. Un te ir jādomā par atmosfēru, kas ir radīta pēdējos uh, gados. Te ir runa par pilnīgi izmainītu valsti. Tad, kad Viktors Orbāns uh, nāca pie varas 2010. Gad, 2010. gadā, Viņš eh, apsolīja vairs neatgriezties pie 98. gada kļūdām, jo, ja viņš to darītu, tad viņš arī zaudētu varu, tāpat kā 2002. gadā, kad eh, spēki, kas pret viņu vērsās, vēl bija gan spēcīgi. Līdz ar to viņš uzskatīja, ka jebkāda līdzekļi un jebkāda prakse ir attaisnojami, lai viņam vairs nebūtu oponentu politiskajā frontē. Es domāju, ka to ir grūti iekļaut 7. panta ziņojumā, taču šeit ir runa tieši par to. Te ir runa par atmosfēru, kādā um, cilvēks šeit vēlas vērsties pret uh, legāliem migrantiem, kas ir apstiprināti mm, Ungārijas iestādēs. Uh, Un te ir runa par fiziskiem draudiem, te ir runa par cilvēkiem, kas saka, ka migrantiem ir atkal jāpazūd. Šie migranti nav izdarījuši pilnīgi neko ļaunu, viņi vienkārši ir kļuvuši par propagandas upurī, propagandas, ko Fīdeš ir gāzes virsū saviem iedzīvotājiem septiņus gadus. Es negribētu sūtīt vairs nevienu migrantu uz Ungāriju. Es domāju, ka kvotas nevajag piemērot Ungārijai, jo šie cilvēki vienkārši būs uh, uh, briesmās, un viņi būs briesmās nevis Soroša dēļ. Viņi būs briesmās tāpēc, ka pašlaik Ungārijā pie varas ir tieši šāda partija. Ungārismā eksaltācija šķiet ir kļūsi par vienīgo argumentu viņu vēlēšanu manifestā. Tajā neparādījās pilnīgi nekādas citas idejas. Šī valsts pašlaik balstās uz naidu. Nevar valstī balstīt uz naidu. Un es ceru, ka mums izdosies atrast um, veidu un līdzekļus, kā to iekļaut uh, Juditas ziņojuma galīgajā versijā. Šeit nav runa par atzītajām baznīcām, šeit nav runa ne, arī par Sorošu vai Centrāla Eiropas Universitāti. Šeit nav runa arī par citiem jautājumiem, par kuriem mēs šeit izsakāmies. Tā skaitā, te nav runa arī par pārkāpumu procedūrām. Te ir runa par to, ka apzināti tiek veidotā tāda atmosfēra, kur eh, Nacionāla alianse vēršas pret eh, pilnīgi visu, kas eh, tai nepatīk. Un, protams, kaut kam tādam nav vietas Eiropas Savienībā. Paldies tagad Bjorkas kundzē, bet viņai tikai viena minūte, tāpēc, ka mums drīz būs jābalso. Izteikšos īsi. Vienkārši vēlējos pateikties referentē par ieguldīto darbu. Liels paldies arī par to, ka viņa balstās uz eh, demokrātiskiem principiem, pamatiesībām. Es eh, varu piekrist arī iepriekšējiem runātājiem, bet eh, es uzskatu, ka ir tomēr svarīgi ieskatīties detaļās. Vajadzētu papētīt, ko šī valsts īsti dara, šī valsts, kas kurina naidu. Un, uh, Mums ir jāsaprot, pret kādiem tieši cilvēkiem šī valsts vēršas. Es eh, gribētu arī norādīt, ka pie šī ziņojuma strādā arī sieviešu tiesību komiteja. Un eh, Noišas kundze ir referente, mēs ar viņu sadarbojamies, un es eh, noteikti arī atgriezīšos pie šī jautājuma, tāpēc, ka sieviešu cilvēktiesību aizstāvju liktenis Ungārijā ir patiešām satraucošs. Jurekas kundze, Jarukas kundze. Paldies! Man arī ir daži, daži komentāri. Vispirms es uzskatu, ka tas ir patiešām īsts skandāls, ka Romi tiek izmantoti par politisku ieroci. Viktors Orbāns deleģēja Romu delegāti darboties Eiropas parlamentā. Es pašlaik arī pārstāvu parlamentu citas starpā. Es vēlētos arī norādīt, ka komisija nāca klajā ar Romu stratēģiju, un tieši mūsu iniciatīvas dēļ šī eh, stratēģija arī tika pieteikta. Es vēlētos norādīt, ka ir uzaicināti arī Roma eksperti, un mēs nebūtu varējuši šeit tikties eh, veselu nedēļu. Mums nebūtu bijis visu šo līdzekļu, ja Ungārijas valdība nebūtu nākus klajā ar šādu iniciatīvu. Galu galā, ja mūsu sociāldemokrātu kolēģiem tik ļoti interesē šis jautājums, tad viņi gan jau nebūtu balsojuši pret eh, šādām iniciatīvām. Tātad atgriezīšos pie šī tēmātā. Referentes kundze, jūsu ziņojumā ir klaimeli. Jūs apgalvojat, ka uh, notiek uh, Eiropas, eh, es atceros, Ungārijas uh, zemesargu defilē, taču šādas uh, godsārdzes ir aizliegtas. Jā, uh, Protams, var notikt eh, šādas manifestācijas, un, protams, ka Romi var arī no tā baidīties. Bet, neskatoties uz to, Romi ļoti liels Romu skaits ir nobalsojuši par Orbana valdību. Šī eh, pārtīja ir ļāvusi Romiem pārvākties uz eh, sociālajiem dzīvokļiem, kas ir cilvēka cieņai atbilstoši dzīvokļi. Līdz ar to arī pateicoties Orbanām, Romiem ir uh, piekļuve izglītībai un uh, citiem uh, pakāpojumiem. Ja Romu tiesības uh, tik ļoti svarīgas ir mūsu institūcijām, tad varbūt mums vajadzētu ieklausīties Eglonda kungā. Varbūt mums eh, vajadzētu ieklausīties arī eh, cilvēkos, kas pauž kritiku. Diszkriminációnak érzem, hogy én csak egy percet kapok, nem tudom egy percet. Morvák kundze. Es uzskatu, ka tas ir diskriminējoši, man ir atvēlēta tikai viena minūte. Es, diemžēl, nevaru visu pateikt vienā minūtē. Es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz svarīgu jautājumu. Gal galā te ir runa par to, ka Eiropas Savienība regulāri uzbrūk Urgānijai, Ungārijai tikai tāpēc, ka mēs mēģinām aizsargāt savu suverenitāti, tikai tāpēc, ka mēs nesam gatavi kļūt par um, valsti, kas uh, uzņem milzīgu imigrantu skaitu. Mēs vēlamies būt uh, piemērs uh, citām dalību valstīm. Mēs uh, uzskatām, ka Eiropas Savienībā ir jādod iespēja sadzīvot dažādām nācijām. Mēs iestājāmies par brīvību. Un mēs arī vēlamies cīnīties pret Sorošu. Galu galā mūsu valdībā pašlaik ir ievēlētas divas trešdaļas pārstāvju, kas vēršas pret šādām tā saucamajām vērtībām. Biedrs eh, Tavares šeit ir veicis eh, savu graujošo nomelnošanas kampaņu. Es eh, priecājos, ka Sargentīnī kundze ir vienojusi mūs, Ungārus, jo galu galā tieši nācijas vienotība ir pats svarīgākais. Tā ļaus mums stāties pret meliem un absolūtī nepatiesu informāciju, kas šeit tiek izplatīta. Patiešām žēl, ka šeit uh, sanāksmē piedalās tikai neliels skaits deputātu. Šķiet, ka šīs diskusijas nevienu neinteresē. Deputāti neierodas uh, nedz uz plenārsēdēm, nedz uz citām sanāksmēm, tāpēc, ka šīs diskusijas ir šausmīgi garlaicīgas. Viņi vēlas uh, ieviest šeit Ukrainas Maidanu Ungārijā. Es vēlētos arī norādīt eh, saviem tautiešiem, ka mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūsu valsts tiek eh, destabilizēta. Nu jau smirt pēc Maidana, nu jau smirt pēc Ukrainas. Mēs eh, nedrīkstam pieļaut to, ka mūs tagad likvidēs. Dievs sargā Ukrainu. Ungāriju. Priekšādātājs kundzei. Es esmu šeit eh, tikai novērotājs un nemaz negribēju runāt, taču kā Ungārs es eh, tomēr gribētu izmantot šo vienu minūti, lai pateiktu, ko es domāju. Esmu um, ģimenes tēvs un esmu arī eh, patriots. Es uh, patiešām satraucos par to, ka Ungārija atrodas šādā situācijā, un tieši Ungārijas politiķi ir noveduši valsti līdz šādai situācijai. Iepriekšējās minūtēs jūs varējāt uzklausīt eh, Fideša eh, politiķus. Jūs runā, viņi runāja par to, kādas kampaņas tiek vērstas pret Ungāriju, kā Ungārija tiek nomēlnota, Ungārijas sabiedrība jau ir gandrīz pakļāvusies šai naida propagandai. Šie cilvēki, diemžēl, tiek maldināti, un tieši tāpēc viņi ievēlē Fidešu un Orbanu. Ļoti daudz, kas šeit parādījās gan šajā sanāksmē, gan arī ziņojumā. Un šķiet, ka te ļoti labi atainojas tas, kas notika svētdienas vēlēšanās. Galu galā Mums vajadzēja varbūt organizēt šo sanāksmi pirms vēlēšanām. Es patiešām esmu nokaunējies par to, kādi politiķi ir pie varas manā valstī. Lielas paldies! Vēlētos jūs informēt, ka ziņojumā projekta prezentēšana notiks Lībe komitejā 25. un 26. aprīlī, tad, kad būs pieejams tulkojums visās valodās. Sarkentīnī kundze, vai jūs vēlaties ko teikt pēc visām diskusijām? Paldies, priekšādātā. Es nedomāju, ka man vajadzētu mēģināt izdarīt kopsavilkumu par šo pirmo viedokļu apmaiņu. Es eh, patiešām augstu vērtēju to, ja cilvēki mēģina uzlabot ziņojumu vai arī paust savas vēlmes. Uh, attiecībā uz to. Es eh, mēģināšu nodrošināt eh, gan cauradzamu procesu. Ļoti augstu vērtēju arī to, ka eh, cilvēki priecājas par līdzinējo darba gaitu, un es nedomāju, ka tagad būtu liederīgi, es mēģināšu komentēt cilvēku viedokļus. Mums vēl ir daudz laika tālākai viedokļu apmaiņai. Lielas paldies! Tad eh, skatīsim šo ziņojumu atkal 25. un 26. aprīlī. Tagad eh, ķersimies klāt 4. darba kārtības punktam. Un te ir runa par 24. Eh, oktobra 2017. gads mūtisku jautājumu komisijai, ko uzdevusi Intveldes kundze par uh, tiesiskumu Polijā, par tiesu sistēmas reformām, kas uh, varētu slikti ietekmēt uh, policijas sadarbību Eiropas Savienībā. Uh, Kolēģi, tātad ceturtais punkts darba kārtībā, kur ir paredzēta šie viedokļu apmaiņa. Jautājuma autore ir Sofija Intvelde, un šīs jautājums tika iesniegts 2017. gada 24. oktobrī. Saskaņā ar reglamenta 113. panta 5. punktu Eh, uz šādu jautājumu ir jāatbild sešu nedēļu laikā. Komisijas atbilde tika saņemta tikai 2018. gada 7. martā. Līdz ar to saskaņā ar eh, Eiropas parlamenta reglamentā 130. 130. pānta 5. punktu Libe koordinatori ir nolēmuši iekļaut šo jautājumu Libe komitejas sanāksmes darba kārtībā viedokļu apmaiņai. Tagad eh, došu vārdu Jautājuma autorei Sofijai Intvēldē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un kaut gan Eiropas komisija tiešām man nosūtīja 7. martā um, vēstuli, kas bija domāta kā atbilde, bet tā patiesībā nav atbilde, kas eh, vairākumā gadījumā tā ir ar komisijas atbildēm. Mans at, uh, jautājuma būtība ir sekojoša. Eiropas komisija ir secinājusi. Uh, būtībā, ka virknes likumu pieņemšana polijas parlamentā eh, būtiski eh, palielina apdraudējumu tiesiskumu, jo īpašumu, jo īpaši mm, tiesu neatkarībai tas eh, ietekmēs arī policijas un tiesu sadarbību Eiropā, piemēram, attiecībā uz Eiropas ārēstu orderi, Eiropas pierādījumu orderi, bet arī attiecībā uz uh, informācijas uzticamību, ko SIS, ECRIS un citās datu bāzēs ievadīs Polija, jo mēs taču pārējām uz arvien plašāku savienojamību, savietojamību. Uh, mēs runāsim par e-pierādījumiem nākamnedēļ. Mums ir jābūt pārliecinātiem, ka uh, tiesu iestādes ir pilnībā neatkarīgas Ir cilvēki, kas joprojām uzskata, ka šīs idejas ir tāda kā kreisās spārna konspirācija, bet uh, polijas uh, iestāžu izdoto uh, arestu orderi īrijas uh, tiesnes noraidīja, jo um, polijā tiesiskums tiek sistemātiski pārkāpts uh, un demokrātija netiek ievērota. Uh, īrija eh, nosūtīja šo jautājumu Eiropas Savienības tiesai. Tas nozīmē, ka mēs jau saskaramies ar ļoti konkrētām problēmām. Bija šī iepriekšējais debats par Ungāriju, tagad diskutējam par Poliju, un tas viss eh, īstenojas jau dzīvē, un tas vēl ies tikai plašumā, esmu pārliecināta. Tātad es domāju, ka šis gadījums ļoti skaidri parāda, kāpēc ir tik svarīgi, lai visas dalībvalsts ievērot zināmus standartus - tiesiskuma, pamatiesību standartus. Es gribētu saņemt atbildi uz savu jautājumu no Eiropas komisijas. Arī no Eiropas Savienības tiesas mēs saņemsim atbildi, bet viss, ko komisija ir teikusi, ir, mēs sākām septītā panta procedūru, bet tā nav atbild uz jautājumu, godātā komisija. Uh, Komisija ir atbildīga par līgumu un likumu ievērošanu, par līgumu sargāšanu, un tas ietekmēs arī Eiropas āresta orderu un pierādījumu orderu un visus citus piemērus, ko es pieminēju. Es gribētu uzzināt no komisijas, kāda būs ietekme. Lielas paldies, Sofija! Vai citi deputāti grib izteikties? Barbara Spinelli. Lūdzu, Barbara. Io sono molto grata a Sofia. Paldies! Es gribētu sirsnīgi pateikties eh, Sofijai par to, ka viņa iesniedz šo jautājumu. Bet es, un es arī esmu vīlusies par uh, komisijas atbildi, jo komisija saka, ka to uh, tā gatavojas uzsākt 7. panta procedūru, tātad pārkāpuma procedūru, tas viss ir ļoti jauki un skaisti. Bet šis ir konkrēts jautājums, kuru pacēla Sofija, un šis konkrētais jautājums nav atbildēts. Un es arī nevaru atrast, ko tad viņa atbildēja. Jo kāda jēga tad ir, ja ir tik daudz institūciju, struktūru, kas strādā pie finansiālās sadarbības, un tad pat tiek veidotas jaunas institūcijas, ja galu galā tur vienkārši ietilpst valstis, kurās tiesiskums netiek respektēts un tiesas nav neatkarīgas. Piemēram, tagad notiek darbs pie Eiropas prokuratūras biroja. Ja Bet kāda tad jēga to darīt, ja netiek ievērots tiesiskums un uh, varu dalījums visās Eiropas Savienības dalībvalstīs? Tātad es pilnībā atbalstu šo cīņu, kuru Sofija ir uzsākusi šajā jautājumā, un es arī gaidu daudz detalizētāku atbildi no komisijas. Paldies! Mrs. Morvai. Morvai kundze. Köszönöm szépen, természetesen ki már. Liels paldies. Un šeit atkal uh, mēs saņemam uh, uzbrukumu. Ungārija bija kā pirmais uh, programmas punkts, un tagad Polija saskaras ar eh, uzbrukumiem. Abas ir valstis, kas iestājas par savu nacionālo suverenitāti. Astoņi deputāti eh, šeit eh, zālē sēž, tie ir visi deputāti kopā, un tas parāda, kāda ir interese, kaut gan šeit ir runa par sankcijām visi pārējie, kas šeit ir eksperti, ir apmeklētāji un uh, palīgi, bet ir tikai astoņi deputāti šajā zālē, kas interesējas par šo uh, ziņojumu, kas uh, noteiks polijas likteni. Ne polijas, ne Ungārijas uh, likteni nedrīkst noteikt jūsu nostāju. Mums vienmēr ir bijusi mūsu kultūra, mūsu ekonomika, mūsu attiecības un arī nacionālais lepnums. Jūs nevarēsiet to mīdīt kājām ne Ungārijā, ne Polijā. Un līdzīgi kā Ungārijā, Polijā uh, ir veidota nacionālā vienotība. Uh, Lai Dievs sargā Poliju, mūsu draugus, un lai Dievs sargā Ungāriju. Es atvainojos. Morvai kundze, jūs nesat pilntiesīgi šīs komitejas deputāte. Jūs pat nesat aizstājies šajā komitejā, un es gribētu atgādināt jums, ka viedokļu apmaiņa ar polijas tiesnešiem un advokātiem notika pirms mūsu otras nedēļas, eh, un tur tas tika apspriests ar daudziem, daudziem parlamenta deputātiem. Es gribētu tagad lūgt komisiju. Vai jūs gribētu izteikties? Please, colleagues. Dargie kolēģi, no komisijas Ringlas, Lundze vai Bartuš Marčiņak. Jā, paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem. Es gribētu pateikties eh, jums par iespēju šodien sniegt jums eh, papildus informāciju par eh, parlamentāro jautājumu, ko ir iesniegusi godāmā Intveldes kundze, un viņa, protams, saņems arī rakstiski mūsu atbildi. Es gribētu atgādināt, ka komisijas atbildē, ko sniedzām martā, Eiropas komisija ir uzsvērusi to, ka dalībvalstu tiesu sistēmu neatkarība ir izšķirīgi svarīga savstarpējai uzticībai tiesu uh, iestādēm un arī iekšlietu iestādēm. Tas ir arī uh, ļoti svarīgi, lai uh, Eiropas instruments varētu bez kavēšanās ieviest. Tie ir balstīti uz šo savstarpējo uz, ticību. Ja tiesas kādā dalībvalstī nav at, neatkarīgas, tad tas var uh, būtiski ietekmēt sadarbību starp tiesu iestādēm dalībvalstīs. Un šī iemesla dēļ komisija ir apņēmīga izmantot tās rīcībā esošos instrumentus, visus instrumentus, kas uh, tā ir, lai uh, risinātu tiesiskumu situāciju Polijā. T tiesiskuma uh, um, nozīme sastarpējai uzticībai un uh, iekšlietās. Uh, tas tika uzsvērts uh, ceturtajā tiesiskuma ieteikumā, kas tika izsniegts pagājušā gada 20. decembrī Polijai, un tagad es gribētu sniegt dažus papildu elementus par uzdoto jautājumu. Pirmkārt, es gribētu vērst jūs uzmanību uh, kā jau Intvelds kundze to arī tikko darīja, uz neseno īrijas augstākās tiesas lēmumu, kas ir ļoti nozīmīgs šodienas diskusijā. Īrijas tiesa prasa Eiropas Savienības tiesai uh, pieņemt uh, iepriekšēju lēmumu par Eiropas arestu orderi. Uh, Eiropas arestu orderis, kuru uh, izdeva polijas iestādes, uh, attiecībā uz polijas pilsoni, kurš tika arestēts īrijā. Īrijas tiesa uzdod šo jautājumu, ņemot vērā tieši šo te tiesiskuma situāciju Polijā. Tas varētu ietekmēt viņa tiesības uz godīgu tiesu, taisnīgu tiesu. Tagad tas ir e, Savienības tiesas ziņā izvērtēt, kā situācija Polijā varētu ietekmēt Eiropas arestorderi. Tātad tagad Intraudas kundze konkrēti savā jautājumā jautā, kā tagadējā situācija varētu ietekmēt uh, trīs datu bāzu funkcionēšanu - finanšu informācijas uh, sistēmu, FIUNET, uh, e, Eiropas kriminālo ierakstu datu bāzi, ACRIS un arī SIS datu bāzi. Uh, Kas attiecas uz FIU net, gribu precizēt, ka tā nav Eiropola datubāze, bet tā ir informācijas apmaiņas sistēma eh, finanšu izmeklēšanas eh, vienībām, jeb FIU. Eh, to pārvalda Eiropols, bet tā ir decentralizēta sistēma, kur šī informācija paliek uz FIU serveriem. Un FIU neveic uh, izmeklēšanas. To loma ir analizēt informāciju par aizdomīgām transakcijām, ko tās saņem no uh, finanšu iestādēm un šo analīzi izplatīt kompetentajām iestādēm tad, kad uh, ir aizdoms par uh, naudas atmazgāšanu vai terorismu finansēšanu. Tātad gal, vairākums FIU un arī Polijas finanšu izmeklēšanas vienība uh, nav tiesību sargājoša iestāde, tā ir administratīva struktūra, kas ir uh, Finanšu ministrijas paspārnē izveidota. Kas attiec uz akris datu bāzu, da, bāzi, šī datu bāze ir elektroniska informācijas apmaiņas sistēma, kas ļauj ātri un efektīvi apmainīties ar uh, kriminālu uh, informāciju, uh, Eh, par noziedzniekiem dalībvalstīs. Varbūt jūs zināsiet, ka 2012. gadā aprīlī šī sistēma sāk darboties. Šī sistēma galvenokārt tiek izmantota tiesu uh, iestādēs un policijas iestādēs. Polija piedar pie tām dalībvalstīm, kas ir ļoti labi savienots ar citām dalībvalstīm. Salīdzinot ar citām dalībvalstīm, Polija saņem lielu apjomu pieprasījumu par uh, Eh, kriminālo um, eh, reģistru informāciju ar ākris starpniecību, tātad eh, Polija līdz šim ir uzticam atbildējusi uz šiem pieprasījumiem un pakāpeniski arī saņem aizvien vairāk pieprasījumu un atbild uz tiem ar ākris starpniecību nu, no 2016 līdz 16, no 12 līdz 16 gadam. Kas attiecas SIS sistēmu? Komisijai nav informācijas par kaut kādām īpašām um, problēmām, kas būtu saistītas ar šo sistēmu un poliju. Un visbeidzot, pēdējais jautājums bija par ietekmi uz drošību Eiropā, ja uh, kāda dalībvalsts ir vājais ķēdes posms policijas un tiesu iestāžu sadarbībā. Jā, patiešām vispārīgi gribētu teikt, ka ja policijas un tiesu sadarbības ķēdē viena dalībvalsts ir kā vājās ķēdes posms, tas varētu negatīvi ietekmēt drošību Eiropas Savienībā kopumā. Tātad es gribētu uzsvērt, ka šajā kontekstā tiesiskuma un pamatiesību ievērošana ir izšķirīgi svarīgi elementi, lai Eiropas Savienības drošības politika būtu ilgspējīga. Drošība un pamatiesību un tiesiskumu ievērošana iet roku rokā. Un šī iemesla dēļ komisija arī turpmāk eh, stingri apņemas eh, uzraudzīt eh, pamatiesību un tiesiskumu ievērošanu Eiropas Savienībā. Lielas paldies! Tad, kā es saprotu, vai komisija gaidīs, kad Eiropas Savienības tiesa mm, pieņem šo savu uh, spriedumu? Uh, Jā, protams, komisija gaida, kad tiks pieņemts šis lēmums. Mūs tas ļoti interesē, un mēs varētu arī izvērtēt, un mēs arī izvērtēsim uh, attiecīgo situāciju uh, uz vietas, bet mēs visi gaidām šo lēmumu, bet tas nav nekāds saistīts ar to, ko komisija šobrīd dara. Uh, Sophie, please conclude. Sofija, lūdzu, tev vārds noslēguma vārdiem. Pavisam īsi. Pirmkārt, es gribētu norādīt Morvai kundzei, ka viņa varbūt paņēma nepareizās piezīmes šim punktam, jo mēs šeit nekādus lēmumus nepieņemam. Un, ja es te būtu vienīga, arī nekāda problēma nebūtu. Te arī nav runa par polijas so suverenitāti, šeit runa par Eiropas Savienības uh, dalību valstu uh, um, biedriem, tātad dalībvalstīm, kas uh, uzņēmās saistības. Um, bet, nu, tas tā piezīmēja. Man nedaudz ir žēl uh, tos nabaga cilvēkus Eiropas komisijā, kuri vienmēr tiek nosūtīti šeit, lai izdarītu komisāru netīro darbu, jo šis ir fundamentāli politisks jautājums, un man vienmēr ir uh, sajūta, ka uzdot jautājumus komisijā un censties saņemt atbildi, ir tāda pati sajūta, kā uh, uh, peldēt uh, zemes riekstu sviestā, vienkārši nevar tikt uz priekšu. Tā nebija atbilde uz uh, jautājumu. Es neprasīju par trim datubāzēm un kā tās darbojas. Es uh, jautāju par savstarpēju uzticību. Kāda ir Eiropas komisijas problēma? Un tas nav tikai par šo jautājumu. Komisija uh, ir bailīga tā nevēlas ķerties klāt tādiem delikātiem, sāpīgiem jautājumiem, un tad katru reizi viņi gaida, lai Eiropas Savienības tiesa savāc to hausu, ko ir atstājusi komisija, vai dažkārt arī mēs, nu, godības, godīgi sakot. Es šo jautājumu uzdevu pagājušā gada oktobrī, un uh, pa šo laiku īrijas uh, tiesnesis ir pieņēmis uh, lēmumu, un tas bija pilnīgi paredzami. Tāpat kā ir paredzami, ka šādas problēmas tikai vairosies. Īrijas tiesneša spriedums ir tikai pats sākums, tas ir pirmais solis, kad komisija uzņemsies savu atbildību. Barbara pieminēja EPO, un citu te nav runa tikai par SIS, AKRIS un uh, Eiropas FIU. Te ir runa par to, vai Polijas tiesu sistēma ir uzticama kā daļa no Eiropas tiesu sistēmas, jo nacionālajie tiesneši, varbūt tas ir interesanti arī Morvai kundzei, arī uh, spriež lēmums, tiesu uh, eh, spriedums par Eiropas likumdošanu. Tātad, ja polijas tiesu sistēmu nevar vairs uzskatīt par pilnīgā neatkarīgu, un varbūt, ka tas kādreiz būs tā arī citās dalībvalstīs, tad visa šī sistēma ir uh, eh, uh, salūzusi, tā ir sagrauta, un komisiju pienākums ir sargāt līgumu ievērošanu. Es gribētu saņemt patiesu atbildu šo jautājumu, un ne tikai es, šeit nav runa par mani, šeit ir runa par Eiropas pilsoņiem. Es gribu saņemt īstu atbildi uz uh, šo jautājumu, un pēc tam gribētu pie tā atgriezties. Paldies! Esam izskatījuši šo punktu, un tagad mums ir uh, piecas minūtes balsošanai. Jureka kungs, eh, tas jau bija pēc debatēm, kad jūs eh, lūdzāt vārdu. Viens papildus punkts. As I understood, it was postponed. No? Adequacy of product. The, uh, yes, sorry. Jā, atvainojos. Mums ir vēl viens punkts, kam ir atlikušas piecas minūtes. Šis punkts ir noslēgts, tagad skatām septīto punktu. Kolēģi, nākamais uh, punkts ir parlamenta rezolūcijas projekts uh, par Eiropas, uh, es runāju, ASV privātuma aizsarga, aizsardzības līmeni. Šīs rezolūcijas projekts ir sagatavots ņemot vērā pirmā pārskata rezultātus, ko komisija un arī dokumentus, ko komisija publicēja pēc 29. panta darba uh, grupas. Uh, tas arī ņem vērā um, dokuments, kas ir publicēts šajā jomā, un uh, šīs rezolūcijas projekts prezentē ieteikums komisijai dalību valstīm un ASV iestādēm, kas būtu jāņem vērā, lai nodrošinātu privātumu vairoka uh, Uh, mērķu sasniegšanu un uh, to, ka tas sniedz pienācību aizsardzības līmeni. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vai kāds no deputātiem grib komentēt? Nē, tagad ēnu referenti. Kurš ir pirmais ēnu referents? Uh, Sofija. Sofija, lūdzu. Tas ir lieliski. Ceturtdienas rītā var brīvi izteikties. Uh, Neko daudz neteikšu par rezolūciju, bet patiesībā tiešām ir eh, vērts atzīmēt, ka uz šo eh, svarīgo jautājumu nav pārāk daudz cilvēku ieradušies, jo tāda uzņēmuma kā, piemēram, Cambridge Analytica ar privātu un vairoga palīdzību ir eh, nodevuši um, datus ASV. Uh, Un ņemot vērā visu šo asietāžu ap Cambridge Analytica un Facebook, es cerēju, ka šis jautājums daudz vairāk cilvēks interesēs. Tas nav nekāds noslēpums, ka es vienmēr esmu uzskatījusi, ka šis privātuma vairoks ir pilnīgi nepiemērots, tāpat kā Safe Harbor, tā priekšgājējs, un mēs tagad gaidām Eiropas Savienības tiesas lēmumu šajā jautājumā, bet es domāju, ja mēs vēlamies rīkoties konsekventi ar mūsu iepriekšējo rīcību, tad mums vajadzētu daudz vairāk kritizēt ne tikai to, kā privātuma vairogs tika veidots, bet kā tas tiek ieviests, cik vēl rezolūcijas būs jāpieņem, sakot, ka, o, oh, jā, nu, ne jau visi noteikumi šajā nolīgumā ir ieviesti. Cik uh, ilgāk vēl mums būs jāgaida, uh, kad uh, tiks uh, izdarīts darbs ASV. Uh, Es domāju, ka tas, ka privātu vairogu izmanto Cambridge Analytica un Facebook un neskaitāmi citi uzņēmumi līdzīgiem mērķiem, tas uh, jau runā pats par sevi. Uh, thank you. Paldies. Dalton kungs, lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšstādājs kundze, un sākumā es gribētu uzsvērt, cik ļoti nozīmīgi ir tas, lai uh, pilsoņi varētu mums uzticēties, patērētēji tiktu aizstāvēt un mēs visi būtu droši par mūsu datiem. Mēs redzam, kā likumdošanas ietvari var aizstāvēt pilsoņu tiesības starptautiski, tad personu datu tiek sniegt pārobežu kontekstā, tad aizsardzībai arī būtu jābūt pārobežu veidā. Es atzinīgi vērtēju atzinumu, kas ir pagājušajā gadā publicēts par to, ka dati ir veiksmīgi aizsardzība gadi arī a, likumdošanas akti tiek a, ASV piemēroti un a, veidot, un sadarbība notiek arī ar Eiropas a, patērētājiem. Taču ir jāraugās, a, kāda ir a, sistēma. Vairāk nekā a, tūkstoši ASV kompānijas nesniedz a, aizstāvību, kāda ir bijusi a, nepieciešama, un a, ir tādi ļoti būtiski uzlabojumi, ko es gribētu redzēt. A, ASV komercreģistrs varētu vairāk dabīt un nesniegt atļaus pirms kompānijas nav certificētas. Eiropas datu aizsardzības institūcijas varētu izstrādāt padlīnijas par mm, HR datiem un citiem. Un ASV institūcijas, tur, kur tiek agrumants ar drošības apsvērumiem, tad ir tāpat arī jāievēro. Uh, privātums. Un ASV organizācijas jāaicina strādāt pastāvīgi, veidot tiesības ar institūciju datu aizsardzībai un tāpat ievērot pilsoņtiesības. Un mēs varētu prasīt augstus standartus datu aizsardzībai Eiropā un uh, veicināt privātumu uh, datu apjomu. Es uh, sadarbošos ļoti ļoti aktīvi ar referentiem, un esmu pārliecināts, ka dokuments būs veiksmīgs noslēgumā. Paldies! Gijom kundze uzstāsies Zipel kundzes vietā ar sekojošu paziņojumu. Paldies par šo projektu. Projekts ir ļoti sabalansēts. Tas skar dažādas. A, jomas un privātuma vairogu. Pirmkārt, organizācijas valde nav pilnībā rīcības spējīga, jo visi locekļi vēl nav iecelti. Otrkārt, ASV administrācija aizvien vēl nav iesnā, iecēlusi pastāvīgu tiesību sargu, lai arī tas ir būtisks punkts eh, ES eh, prasībās, un eh, treškārt Facebook un analī Cambridge Analytica ir certificētas, taču ir ļaunprātīgi izmantojušas datus, izmantojot miljoniem profilu datu vēlēšanu kampaņām. Mēs iesniegsim mūsu grozījumus, bet nu, visā visumā mū, priekšlikums ir veiksmīgs, bet mēs iesniegsim mūsu grozījumus. Paldies! Nākamais runātājs Fosakungs. kungs. Paldies! Paldies arī par šo iespēju vēl šodien uzstāties. Es domāju, ka šis priekšlikums, par kuru mēs uh, diskutējam, mm, ka tas ir pārāk negatīvs aizvien vēl. Drošās uh, josmas un privātuma aizstāvēšana ir um, soļi pareizā virzienā. Mēs uh, arī pārbaudot situāciju redzam, ka Tas rada pla plašu progresu, norāda uz pozitīvu attīstību. Tas fakts, ka uh, Facebook un Cambridge Analytica problēmas ir radušās, nu, lai arī cik uh, labs tas privātuma aizsargs būtu, tas nekad nevarēs to uh, novērst vienmēr tieši tāpat kā noziedzība. Mēs to nevaram pilnībā um, novērst, izstrādāt likums, un tāpat mēs nevarēsim tā rīkoties attiecībā uz datiem, taču tie, kas likumīgi strādā, tie ievēros ja šīs vadlīnijas. Un jautājums ir tāds, kas ir uzlabojums attiecībā uz kontroli. Taču es domāju, ka tieši Facebook un uh, citas parāda, ka ASV pievērš šo problēmu risināšanai. Nu, nav jau tā, ka uh, viņi neko nedarītu, gluži pretēji. Tiek no tiek darbība notiek, un tādēļ, ka mums ir datu aizsardzības pamatlīnija, un lai, jo mums ir šīs privātuma sargs, tas daudz labāk uh, tiek uh, sākt. Līdz ar to es domāju, ka privacy shield novērtēšana kā tāda ir pozitīva, un piekrīt iepriekšējiem runātājiem, sakot, ka nu, nav īsti veiksmīgi, ka visas institūcijas nav īsti iecelti cilvēki vai, vai nu, ievēlēti. Uh, ir uh, pagaidu tiesības sargs, līdz ar to nu, nav jau tā, ka datu aizsardzības uh, darbs netiek veikts. Nu, būtībā nav īsti labi, ka nav uh, pastāvīgi pārstāvji, bet nu, tajā pašā laikā es domāju, ka nu, tas varbūt ka nav tas uh, lielākais uh, trūkums, jo tas uh, neietekmē negatīvu situāciju. Taču arī mums vajadzētu uzsvērt, ka šīs, šis, šis, šis postaņa aizpildīšana notiek, kā attieksmē jābūt nopietnai no AMS administrācijas puses. Un uh, arī viņiem vairāk jāievēro tas, par ko esam vienojušies. Tas viss ir pareizi. Taču es domāju, ka nu, Privacy Shield kā tāds ir ļoti labs piemērs tam, ka lietas var attīstīties pareizā virzienā. Nu, varbūt, ka ne simtprocentīgi iespējams tas ir pašā sākumā, bet uh, Nu, balstoties uz tiem ziņojumiem, kādus mēs katru gadu atkal izstrādāsim, tas aizvien soli pa solim uzlabosies, tiks atjaunots. Un līdz ar to man liekas, ka mēs esam pārāk negatīvi varbūt šajā dokumentā. Un šis, šī Facebook ietekme, ka nu viss tā īsti vēl nestrādā mūsu ietekmē. Bet es domāju, ka nu gluži otrādi tā ir zīme tam, ka tas darbojas un ka ļaunprātīgi darbība to nekad nevarēs pilnībā novērst. Līdz ar to man liekas, ka mums vajadzētu nedaudz pozitīvāk parādīt to, ko esam pagaidām jau radījuši. Paldies! Paldies tagad Ernst kundze. Jā, nu iespējams, ka mēs kreisie esam pesimistiskāki, īsti nezinu, taču mēs taču lasījām vienu un to pašu ziņojumu, vienu un to pašu dokumentu, un es konstatēju, ka nu, kaut kā ir citi dokumenti, varbūt, ko esam katrs lasījuši attiecīgi. Es gribu ļoti stipru kritiku izteikt. 29. pantā tiek runāt par būtiskām bažām. Tiek runāts par diskusiju atjaunošanu, atsākšanu, rīcību plāns ir nepieciešama, tiesības sargs. Nu, tas jau tikai papildinājums visam. Mm, skaidri ir kļuvis. Tas, ka nekas nav mainījies šis dako, aizsargs vairoks, aizsargs vairoks, ko mēs tādu arī esam novērtējuši, ka tas ir neeksistējams, bet, nu, praktiski tā ir vīģis lapa. Nē, nu, mēs to varam savādāk un skaistāk nosaukt, bet, nu, nekas jau nemainās izpratnē. Mēs redzam, ka te ir daudz jautājumu, kas nav atrisināti no drošības robežu izveide, neatkarīgais tiesības sargs Nu, nav nekādu šo aizsardzību klauzulu, nu, nav nekādu uh, izmaiņu pozitīvu. Nu, kādēļ mums būtu jābūt, uh, kā vai tam ir jāpiekrīt, uh, bija uh, uh, kopienties lēmums par uh, šiem jautājumiem. Uh, Un tad mm, komisija sastādīja dokumentu, un tad mēs esam nonākuši pie šiem jocīgajiem datu vairogu jautājumiem. Un nu, nekas nav īsti virzījies uz priekšu. To, ko es gribu, es gribu uzklausīt komisijas viedokli, ko komisija vēlas darīt pēc šī nu, nepārāk pozitīvā vērtējuma, ar ko mēs redzam, kāds ir rīcības plāns, par ko tiek diskutēts. Jūrovas kundze komisāra teica, citēšu, ka mēs esam uh, uzticības avansu snieguši. Tā tas ir, bet es neļaušos uh, ar mums uh, spēlēties. Ja tas nebūtu uh, partners tāds kā ASV, mēs nebūtu tik uh, iecietīgi. Es domāju, ka Facebook tikai vēl vienreiz uh, parāda. Es ceru, ka Cukerberga kungs ieradīsies Eiropas parlamentā. Tātad Facebook lieta parāda, cik nozīmīgas šīs lietas ir un cik lielas ir problēmas, ar kurām saskatamies. Atrisinājumu šeit es neredzu, esmu par to dusmīga, gribu uzklausīt komisiju, lai zinātu, ko viņi vispār taisās darīt. Uh, like to... Es gribētu Tagad uh, dod vārdu komisijai, vai kāds komisijas vārdā varētu uzstāties? Uh, Zala, jā. Yeah. Thank you very much. Mans uzvārds ir Zārs. Jā, paldies. Paldies par iespēju reaktēt, reaģēt uz uh, teikto. Nu, sākumā. Es domāju, ka mēs piekrītam tam, ka uzlabojumi ir iespējami. Nu, tas arī ir atspūgļots mūsu ziņojumā, sekojot uh, privātuma vairoga ikgadējam ziņojumam. Brīdī, kad lēmums tika pieņemts, mēs domājam par adekvātu aizsardzības līmeni. Mēs redzam, ka zinām uzlabojumi ir notikuši. Mēs uh, To esam jau iepriekšējos un sākuma dokumentos redzējuši ziņojumā. Tas arī ir atspoguļots un tie ieteikumi, kurus mēs izteicām un publicējām, zinām, uzlabojumi ir bijuši. Nu, tagad datu aizsardzības jautājums pēc ikgadējā pārskata. Mēs kopā to sagatavojām un kopā veicām. Taču, kā jau tika teikts, ir iespējami uzlabojam un neslēpšu to, kā arī mēs esam neapmierināti ar dažām lietām. Tas noteikti ir attiecināms uz iecelšanu. Tātad pastāv, pastāvīga a, tiesību sarga iecelšana nav notikusi, ir pagaidu tiesību sargs. Nu, tas neeksistē mūsu pašu uh, sistēmā. Amati dažkārt uh, amatpienākums veids uh, arī uh, mūsu sistēmā pagādi iecelt uh, strādājošiem, taču mēs uh, komunicējam ar ASV uh, iestādēm um, rakstiskā apmaiņā, un arī martā tas tā notika, un mēs atkal uzsvērsim šo jautājumu šonedēļ vai nākamnedēļ. Mēs domājam, ka tas ir izšķirīgi nozīmīgi, lai tiktu šī persona iecelta, un nevis tādēļ, ka mums būtu. Uh, problēmas un ombudu mehānisms nedarboties, bet tā tiešām ir ļoti nozīmīga uzticēšanās zīme un tas arī jautājums, kāds tiek piešķirts privātuma aizsargam un pastāvīga tiesības sarga iecelšana. Tagad par privātumu un uh, Pilsonisko tiesību aizsardzības institūcijas pīklab locekļu iecelšana vēl nav notikusi. Kvorums nav sasniegts, ir trīs personas ieceltas amatos, tad viena ir jau senātā uzstājusies, mēs aizvien vēl gaidām senāta apstiprinājumu un divas pārējās uzstāsies senātā, un tad atkal būs kvorums šajā pīklā sasniegts. Tas ir jautājums, uh, kuram uzmanīgi sekojam un pārskatā tas ir uzsvērts. Nav tā, ka šī uh, institūcija nevarētu strādāt, tā veic savu darbu. Mēs uh, tikāmies ar viņu pārstāvi un valdes locekli un vēl kādu. Tas vienkārši apstiprina to, ka darbs turpinās un arī valde, eh, kas strādā ASV uzrauga eh, sistēmas ietveros, eh, darbojas. Tātad darbs nav pārtraukts, taču mēs esam vairāk kārt uzsvēruši un rekomendējuši pabeigt šo locekļu iecelšanas procedūru, cik ātri vien iespējams. Tā kā Daltāna kungs uzsvēra, komercreģencam un e, FTC vajadzētu aktīvāk rīkoties. Arī šo ieteikumu e, jūs redzēsiet mūsu ieteikumus. Certifikācijas process tagad ir detalizēts un arī daudz e, izsmeļošāks nekā tas ir bijis. Taču arī tam būtu jābūt uh, aktīvākam. Un jūs redzat ar Facebook un Cambridge Analytica gadījumiem, abiem bija šī privātuma certifikāts, privātuma aizsargs certifikāts, taču mums jābūt, eh, mums jābažīs par to, ka dati nav pienācīgi aizsardzīgi un komerces departaments, tirdzniecības departamentam vajadzētu būt aktīvākam, nevajadzētu gaidīt, kamēr eh, kas notiek vai tiek iesniegtas eh, sūdzības, bet uh, vairāk jākontrolē, jāpārbauda. Es domāju, ka šī darba daļa jāstiprina. Un tāpat arī FTC ir sākusi izmeklēšanu, kā tas ir bijis arī iepriekšējos gados, noticis 2011. gada piemērs jāpiemina, FTC ir jau uzraudzījusi un pārbaudījusi Facebook un radus arī risinājumu. Un tagad ir jāpārbauda, vai šī, eh, šie pārbaudas dokumenti un vienošanās, kas tika sasniegt, vai tā ir pārkāpta. Tātad FTC darbojas aktīvi, taču tai nevajadzētu tikai ierobežot darbību ar Facebook, bet aktīvāk pārbaudīt citas kompānijas un uzņēmumus attiecībā uz to darba veidu, ja pastāv riski, ka nopietna data apjoma un dati tiek neatbilstoši normām izmantot. Ko komisija ir darījusi? Protams, ka ikgadējais pārskats tika veikts, ļoti intensīvs darbs. Tās nav tikai divu dienu sēdes ar vairāk nekā 30 pārstāvjiem, kas dažādas eh, ASV institūcijas pārstāvēji, bet tika sagatavoti eh, arī aptauju dokumenti. Mēs esam eh, publicējuši mūsu ieteikumus, ļoti aktīvi strādājām vairākas tikšanās komisāra līmenī un tehniskā līmenī notika. Uzklausījām viņus priekšsēdētāji. Nu labi, lūdzu beidziet jūsu uzstāšanos. Runātais turpina. Viņa mums apstiprināja, esmu ļoti gandarīts par to, ka vairāki soļi ir spērti īpaši uh, tirdzniecības jomā. Viņi ļoti cieši sadarbojas ar datu aizsardzības institūcijām, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Ir īpaši kopā tik tiek uh, izstrādāts vadlīnijas un uh, arī padziļina sadarbību, lai nodrošinātu to, ka tādi uh, notikumi kā Facebook un Cambridge Analytica nekad nevarētu notikt. Paldies, un Sofija Intfeld apkopos šīs diskusijas rezultātus. Nu, es teikšu tā. Liekas, ka komisijas spēja mācīties ir neeksistējoša. Šīs diskusijas tāpat arī par drošajām uh, ostām ir uh, bijušas, un uh, viņi absolūti nav mācījušies uzklausīt ekspertu ieteikumus. Tagad ir vesela rinda piemēru, kad komisija pilnībā nav iemērojusi viedokļus, piemēram, darba grupa vai EDPS. Un uh, tiesās nonāk lietas, un tad atkal tiesas apstiprina uh, mūsu taisnīgumu. Cik bieži jūs varat pieļaut vienu un to pašu kļūdu? Cik bieži atsauksts bija uz Facebook un Cambridge Analytica? Arī es to pieminēju. Piemēram, tam, kā a, privātuma a, vairogs nedarbojas. Un visdrīzāk, ka a, Donalds Trumps prezidents a, izmantoja to, ka šis aizsargs nedarbojas, jo visdrīzāk Cambridge Analytica palīdzēja viņam uzvalēt vēlēšanās. Es gribētu redzēt, kādi tad ir nākamie soļi un rezultāti. Varbūt kas ir vecmodīgi, bet ja jums ir vienošanās vai likums, jūs nelūdzat jūsu uh, kontaktu personu, vai viņi varētu padomāt, ka viņi varētu ievērot uh, šo līgumu. Un jūs sakat, vai nu jūs ievērojat līgumu, vai līgums nav, neeksistē vairs. Varbūt, ka esam bezmēdīgi. Mums nevajadzētu pra, runāt par prasībām vai ieteikumiem uh, ASV. Vai nu viņi uh, ievēro visu, kas tiek prasīts, vai nav privātuma vairogu. Un es domāju, ka komisijai ir pienākums attiecībā uz Eiropas pilsoņiem, nevis uz, attiecībā uz uh, ASV administrāciju aizstāvēt viņu datus. Un jūs uh, ārkārtīgi neveiksmīgi gan Facebook, gan uh, Cambridge Analytica gadījumos esat darījuši? Nu, jums vairāk jāskaidro tas, ko jūs līdz šim esat darījuši. Thank you. Uh, okay, then... Paldies. Labi. Tad uh, tagad es vēlētos jums atgādināt, ka termiņš uh, grozījuma iesniegšanai ir uh, 2018. gada 23. aprīlis un uh, Sāksim balsošanu 10.45. Trīs minūšu pārtraukums.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 C'est lui Okay, colleagues, do you have voting cards? Kolēģi, vai jums visiem ir balsošanas kartes? Sāksim balsot. Mums ir jābalso par 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskumu jomā. Mūsu referente ir eh, Silvija Giljoma. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē. Labi. Sāksim balsot. don't have my card. Okay. Uh, kom kompromise 8. Astotais kompromiss. Open the vote. Sāksim balsojumu. I close the vote. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. 15. grozījums. Plus 2. Nē. Yes. We will change. Pār, pārmainīsim rezultātu. Tagad 15. Eh, Sākam balsot. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. Amendment 17. 17. grozījums. Sākam balsot. Kompromiss uh, 1. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemt. Uh, Paragraf 1, eh, amendment 7. Pirmais punkts, 17. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Carried. Compromise 4. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment. 19. grozījums. Sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Red. Adopted. Adopted, sorry. Adopted. Pieņemts, es atvainojos. Open the vote. Septītais kompromiss, sākam balsot. Close the vote. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. Trešais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ir 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 4A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. E, 44. grozījums. Sākam balsot. Kompromiss vai? Piektais kompromiss atvainojos. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ievilkumi. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies! Thank you. Monika, tu laid. Monika, mēs pabeidzām balsošanu, jūs esat par vēlu. Uh, kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir uh, komitejas informēšana par Grīsbekas kundzes ziņojumu par uh, savstarpēju um, ārēstu un konfirmācijas orderu iesaldēšanu. Lūdzu, klusumu, kolēģi, klusumu. Kolēģi, mēs sākām nākamo punktu. Tātad par šo failu Libi komitejā mēs nobalsojām, un ziņojums un mandāts sarunām tika pieņemti 2018. gada janvārī, un līdz šim ir notikuši trīs trilogi. Pastāv viedokļu atšķirības starp abiem likumdevējiem attiecībā uz termiņiem, neatzīšanas iemesliem, konfiscētā īpašuma izmantošanu sociālo, sociālos nolūkos, uh, um, legālās garantijas, kā arī um, regulas piemērošanas datums. Došu vārdu tagad uh, referentē, lai viņa mūs informētu par sarunām. Grīsbekas kundze, jums vārds. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundzei. Es um, mēģināšu atrast mikrofonu. Priekšādātāji, godāmie kolēģi, man uh, ir īsi jūs jāiepazīstina ar e, sarunu gaitu trilogos. Šeit ir runa par dosjē, kuru jūs e, tikko mums visiem izskaidrojāt. Tātad te ir runa par savstarpēju uh, mm, iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu atzīšanu. Uh, Kā jau jūs minējāt, šeit ir runa par um, sadarbības uzlabošanu starp kompetentajām iestādēm, lai varētu ātri iesaldēt un konfiscēt um, īpašumus, kas uh, ir saistīti ar noziegumiem Eiropas Savienības teritorijā. Pašlaik vairāk nekā 90% no um, noziedzīgi iegūtas peļņas netiek konfiscēti un paliek eh, mm, noziedzīgo nodarījumu izdarītāju rokās. Tas eh, nozīmē, ka mums ir vajadzīgs šāds tiesību akts, kas eh, būtu ļoti noderīgs. Atgādināšu jums par laika grafiku. Tad, tad vēlos jums pastāstīt arī par dažādiem komentāriem, kas tiek apspriesti trilogā. Par kalendāru. Lībe komitejā ļoti lielu vairākumu mēs nobalsojām pār šo dosie janvārī, pēc tam uzreiz ātri sākās trilogi. Pirmais notika jau 23. janvārī, pēc tam mums bija divi politiskie trilogi, četri trilogi pār tehniskajām lietām, un nākamnedēļ Strasbūrā arī ir paredzēts trilogs. Daži eh, vispārēji komentāri. Sarunas virzās uz priekšu labi sarunu atmosfēra ir eh, pozitīva. Es vēlētos arī pateikties par ļoti labo sadarbību ar ēnu referentiem. Liels paldies arī par maniem kolēģiem, kas man palīdz strādāt pie šī dosjē. Bulgārijas prezidentūra vēlas pabeigt šo dosjē līdz eh, Bulgārijas prezidentūras beigām. Tas nozīmē, ka arī no padomas puses ir jūtama ļoti liela enerģija. Uh, Es vēlētos arī pateikties eh, komisijai par iesaisti. Pavisam drīz atklājās, ka visas trīs iestādes vēlas eh, skaidru, eh, saskaņotu, praktisku un vienkāršu instrumentu. Nu, nevienmēr mūsu teksti tādi ir. Tagad mm, daži komentāri par formu. Mēs vēlamies, lai šis teksts būtu regula, nevis direktīva. Sākumā pieeja bija haotiska, mums nācās mazliet eh, diskutēt un pat pacīnīties par to, lai nodrošinātu, ka mūsu līnija ir vienāda. Un eh, parlaments patiešām iestājās par regulu, un eh, tāpēc ir ļoti labi, ka mums izdevās pārliecināt arī citus. Mums izdevās pieņemt šo pozīciju. Otrakārt, par procedurālajiem elementiem. Protams, kā parlaments ir ļoti modrs attiecībā uz to, lai mēs varētu konkretizēt visas procesuālās garantijas. Parlamentam tas ir ļoti būtiski. Un jo īpaši būtisks elements, kas ar vien ir diskusiju centrālajā vietā un kur vēl ar vienu nav tādas vienprātības, kas parlamentu apmierinātu, ir neatzīšanas eh, pānta iekļaušana, kas arī pārēdz eh, iesaldēšanas un konfiskācijas rīkumu nepildīšanu, ja netiek ievērotas pamatiesības. Varbūt, eh, ka tas izskatās pašsaprotama, taču diskusijās šis punkts tomēr nav nemaz tik vienkāršs. Eiropas parlaments vienmēr par to ir iestājies. Mēs jau vairākus gadus uz to uzstājam, un Mēs eh, saprotam, ka sarunas līdz ar to būs sarešķītas. Tātad vēl kāds elements, kas eh, ēnu referentiem arī ir būtisks un eh, kur mūsu līnija šķiet ļoti būtiska. Mēs vēlamies, lai šie, šīs procedūras noritētu ātri. Mēs diskutēsim vēl par to ar padomi. Parlaments šeit ir iekļāvis arī dažādus uh, termiņus. Mēs vēlamies nodrošināt, lai šo instrumentu varētu izmantot vienkārši un ātri. Un uh, šī situācija ir arvien komplicētāka, tāpēc, ka komisija nav šeit uh, nolikusi skaidrus termiņus. Mēs šeit sadarbojamies ar Bulgārijas prezidentūru. Un tagad trešais vai ceturtais elements ko vēl gribu pieminēt. Mēs gribam nodrošināt to, lai šie līdzekļi vai īpašumi varētu tikt izmantoti sociāliem nolūkiem. Šeit mums ir kopēja nostāja starp padomu un parlamentu, tāpēc ka padomu, tāpat kā mēs, vēlas nodrošināt uh, to, lai cietušajiem tāpat arī cietušiem uzņēmumiem, tiktu nodrošinātas kompensācijas. Lūk, dažos vārdos tāda ir arī pašreizējā situācija pirms nākamā trialoga, kas notiks nākamnedēļ, kā jau minēju. Protams, es vēlos pateikties arī kolēģiem. Es vienmēr esmu viņu rīcībā, lai turpinātu sarunas. Paldies! Thank you! Paldies! Barbarai Spinēlī bija kas sakāms. Kolēģi, ja vēlaties runāt, lūdzu paceliet roku, savādāk mēs vienkārši beigsim debatas. Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos no visas sirds eh, pateikties Natālijai Grīsbekai par ieguldīto darbu. Es eh, vēlējos vienkārši atzīmēt, ka šī regula ir ļoti svarīga manai valstī. Manā valstī ir patiešām ļoti liela nepieciešamībā konfiscēt eh, līdzekļus un īpašumus, kas pieder mafijai, kas zināmā mērā pat valda vairākos Itālijas reģionos. Es vēlētos jums atkārtināt arī par to, kas notika Slovākijā, Jana Kučaka, žurnālista slepkavība, un iespējams, ka viņu noslapakavoja Kalabrijas mafijas atzars. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai šis tiesību akts kļūtu par Eiropas Savienības regulu. Mafijas organizētie noziegumi tiek veikti ļoti uh, labi. Tāpat arī e, mafija pašlaik jau ir kļūsi par starptautisku organizāciju, tai ir arī starptautiskā dzeri. Liels paldies, e, Natālija, par paveikto darbu. Mēs noteikti vienmēr mēģināsim jums palīdzēt ar noderīgām idejām. Vēlreiz paldies! Labi, kolēģi! Tad e, mēs arī liksim punktu šīm debatēm. Nākamais trialogs notiks 18. aprīlī 2018. gadā lūdzu ņemiet to vērā. Un nākamā komitejas sanāksme savukārt norisināsies Briselē 25. aprīlī pulkstens 9 līdz 12.30 un pēc tam no 15 līdz 6.30 un pēc tam 26. aprīlī no 9 līdz 12.30 un no 2 līdz 15.30. Vēlreiz liels paldies par dalību. Paldies! Thank you. Thanks. oh, sorry. Thanks. Thank you. So what? <laughs>